jums izplatīts, vai ir kādi komentāri vai novērojumi, grozījumi? Ja nē, šķiet, ka neviens nevēlas izteikties par to, tad tādā gadījumā protokols uzskatīts par apstiprinātu. Gribētu tālāk jūs informēt ka kopš parlamentu plenāra sesijas pārtraukšanas 18. aprīlī priekšādātājs kopā ar padomus priekšādātāju ir parakstījis 47 tiesību aktus, kas pieņemts saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, saskaņā ar 78. reglamenta pantu parlamentā. Šo tiesību aktu nosaukumu tiks publicēti kopā ar šīs sanāksmes protokolu. Un tagad Saskaņā ar darba kārtību mums nepieciešams ievēlēt parlamenta priekšsēdētāja vietniekus, jeb vicepriekšsēdētājs. Esmu saņēmis šādu sarakstu Bārlīja, Bēre, Bidzoto, Kastaldo, Haranzova, Dobrev, Hautala, Huhtesārī, Jāroka, Karas, Kolāja, Kopāčs, Krasnodēbskis, Maginesa, Papadimulis, Silva Pereira un Vīlants. Nu, lūk, kandidāti visi ir apstiprinājuši, ka ir piekrituši savas eh, kandidatūras izvirzīšanai, un tagad sāksim balsošanu. Balsošana, tātad pirmajā kārtā norisināsies tūlīt, un man jāinformē jūs par procedurālo kārtību. Pirmām kārtām balsu skaitītāji ir tie paši, kuriem šis uzdevums tika piešķirts attiecībā uz parlamenta priekšādātāja um, ievēlēšanas balsu skaitīšanu. Lūkšu viņus ieņemt vietu pie balsošanas urnām, vai visi ir uz vietas, jeb kāda trūkst vēl. Onorevole Philips sta arrivando. Alt. Nu, redzu, ka arī deputāts Filips ierodas, vai ir vēl kāds. Visi ir, visi ir uz vietas, ļoti labi. Ļoti labi. Balsu skaitītāji ir ieņēmuši savas vietas. Allora, non abbiamo segnalazioni di assenze, quindi proseguiamo. Neviens nav mūs informējis, ka kāda no balsu skatītājiem nebūtu uz vietas, tāpēc procesu turpināsim paši valsts skaitotāji balsos visu procesa noslēgumā, un tā kā kandidātu skaits ir lielāks nekā pieejamo amatu skaits vietu skaits, tad saskaņā ar 17. pantu 1. apakšpunktu reglamentā aizklāto balsošanu turpināsim šādi. Atgādināšu jums tātad procedūru mēs vie, iebalsojam vicepriekšsādātājus līdz 14.1. kārtām secīgi saskaņā ar balsu, saņemto balsu skaitu. Ja ievēlēto skaits, kas saņēmuši absolūto balsu vairākumu, ir mazāks par pieejamām vietām, tiks rīkota otrā balsošanas kārta līdzīgā procedūrā uz atlikušajām vicepriekšādātāju vietām. Ja šādā gadījumā otrā kārtā ar relatīvu vairākumu ir pietiekami, lai tiktu sadalīt šīs vietas. Un vienādu balsu skaita gadījumā vietu saņem vecākais no kandidātiem. Gētas kungs, gribētu jūs lūgt doties pie LM balsošanas urnas. Prego, honorevole, ai sensi del regolamento? Vai vēlaties izteikties pamatoties uz reglamentu? Jā, priekšādātāji. 61% deputātu šeit ir jaunievēlēti. Mums vajadzētu būt kaut kādai iespējai uzzināt, kas ir šie vicepriekšādātāju amatu kandidāti, vai varbūt vismaz varētu viņi izteikt kādu īsu prezentāciju, pateikt, kāpēc kandidējušiem kandidātiem. Es zinu, pazīstu kandidātus no savas grupas, bet jāsaka, citu grupu kandidātus nepazīstu. Eh, la sua osservazione mi... Lielas paldies, priekšādātājs turpina. Rēģējot uz jūsu komentāru, varu pateikt, ka priekšsēdētāja konference ir pieņēmusi lēmumu, ka šādu prezentāciju izklāstīšana būs atļauta tikai priekšsēdētāja amata kandidātiem un nevis vicepriekšsēdētāja amata kandidātiem. Šī iemesla pēc šāda veida sadaļas mūsu darba kārtībā nav paredzētas. Tālāk gribētu jū, lūgt eh, savukārt zāles pārziņiem pabeigt eh, biļetenu un aplokšņu izdalīšanu. 14, 14 vietas ir pieejamas, tātad katram ir jā, jāieraksta tur 14 vārdi. Jums pret, jābalso vismaz par astoņiem kandidātiem vienlaicīgi. Citādi jūsu balss, jūsu biļetens netiks uzskatīts par derīgu. Nu, un, protams, ka nedrīkstat balsot arī vairāk par 14 kandidātiem, jo ir tikai 14 vietas. Arī šādā gadījumā, ja uzrādīto vārdu skaits būs lielāks, ja arī tad jūsu biļetons netiks uzskatīts par derīgu. Līdz ar to sākam balsošanu. Un tā līdz ar to tagad plenā sesijā būs pauze līdz brīdim, kamēr balsošana būs pabeigusies. Allora, la votazione è chiusa. In... Balsošana ir noslēgusies un tālāk balsu skaitītājiem tiek dots uzdevums balsis saskaitīt. Līdz ar to sanāksme šobrīd tiek pārtraukta. Un kā vienmēr atskanēs zvans tajā brīdī, kad jūs tiksiet aicināti zālē atgriezties.